tad, tad Viktors Bostināru būs tagad delegācijā sadarbībā ar Ķīnu, vai ir kādi citi priekšlikumi, ja nē, tad Bostināru kungs aizstāja Vēbera kungu. Un tālākajiem pie nākamā darba kārtības punkta ieteikums otrajam lasījumam Gunāra Hokmarka ziņojums par radiofrekvenču spektra uh, politiku. Vai Referents ir klāt. Es atvainojos, Hokmārk kungs, lūdzu, jums vārds četras minūtes. And, uh... Komisārs kundze un kolēģi draugi, ar, ir, ar šo te lēmu par e, radiofrekvenču spektra politiku mēs speram lielu soli, lai atgūtu uh, Eiropas vadošo lomu mobilajā telefonijā. Mums ir iespējas, e, kas ļauj Eiropas telekom industrijai un jaun, ļauj veidot jaunus patkalpojumus un darba vietas. Un es gribu uzsvērt, ka šis e, lēmums nerunā tikai par telekomu, bet e, sniedz papildu dinamiku Eiropas ekonomikai. Es gribu pateikties jums, komisārs kundze, e, Ungārijas un Polijas prezidentūrai ēnu referentiem par rezultātiem. Jau uz ilgu laiku Eiropa bija vadošā, runājot par mobilo telekomu. Un tas Tas bija Eiropas kopīgais e, standarts, kas e, nobruģoja ceļu uz diezgan dinamisku Eiropas telekomu industriju ar inovācijām, jaunām tehnoloģijām, izaugsmi un labklājību. Mēs esam pazaudējuši šo inerci. Un Šodien mēs redzam jaunu globālu ekonomiku ar jauniem spēlētājiem Ķīnu, Indiju, kas konkurē kopā ar ASV un mums. Mums ir atkal jāatgūst šī vadošā loma ne tikai telekomu industrijā, bet mums ir jāatgūst konkurētspēja. Tāpat laikā mēs redzam, ka pieprasījums mobi mobilajai datu pārādēji ir eksplodējusi un varbūt tas tik ļoti lielā mērā neturpināsies, bet tomēr mums vajag jaunas pakalpojumus. Manas ambīcijas ar šo ziņojumu, šo lēmumu bija daudzgadu spektra uh, E, politikā mums vajadzētu uzņemties lomu, vadošo lomu šajā te otrajā interneta revolūcijas vilnī. Mēs, mums ir jāvada šis pārmaiņu process, mums jārada labākās iespējas Eiropā e, attiecībā uz konkurētspēju un telekom iespēju izmantošanu. Un vienkārši sakot, es gribu, lai Eiropa būtu numur viens, nevis numur divi, nevis trīs un ne četri. Bet, ja mēs gribam būt pirmie, mums jāpieņem lēmumi, kas ļaus mums kļūt par šo vadošo. Un man ir prieks, ka mēs esam pietiekoši augstus mērķus izvirzījuši kopā ar, ar, līdz ar šo lēmumu. Mums būs 800 MHz Eh, josla no 2013. gada un Eiropas telekom industrija mm, saņems ja, eh, nepieciešamo jaudu. Ar šo lēmumu mēs noteiksim mērķus, ka nevēlāk kā 2015. gadam mums būs 12 MHz bezvadu pakalpojumiem un mēs varēsim diezgan ilgu laiku būt ieņemt vadošo lomu. Mums būs vislielākās kapacitātes Eiropas industrijām, biznesa vai telekom industrijās. Mēs esam vienojušies, ka komisija 2015. gadā novērtēs, vai vajag vēl atbrīvot frekvences. Uh, lai nodrošinātu to, lai mums būtu vislabākās iespējas. Mēs esam nolēmuši, ka mēs veidosim Eiropas inventūru un ka mēs nodrošināsim uh, platjoslas pakalpojumus. Visā visumā līdz šim mums ir jāpieņem lēmums, kas dos mums iespējas uh, lai panāktu vadošo lomu telekomu industrijā, bet arī palielinātu konkurētspēju un iespējas jauniem pakalpojumiem. Paldies visiem par sadarbību. Es ceru, ka būs nu, ražīgas diskusijas šodien un nu, rītdien balsosim. Paldies, un no komisijas puses Krūzes kundze lūdzu, jums vārds. Madame le Président, I'm delighted that Man prieks, kā parlaments un padome ir vienojušies par radiofrekvenču spektra politiku. Kā jūs zināt, padome apstiprināja to jau decembrī. Un es domāju, ka rīt parlaments arī nobalsos par. Es gribu paslavēt referentu, jo īpaši e, man viņš ir spektru e, gunārs e, un Hokmārka kungs, ēnu referente, protams, mums ļoti palīdzēja, lai sasniegtu šādu rezultātu. Šādas programmas pieņemšana ir svarīgs solis uz priekšu. Jūs zināt, cik svarīgi um, ir spektrs digi digitālajai pasaulē, mobilo pakalpojumu lietotājiem, un lietotāju skaits pieaug divkārt katru gadu kā arī palielina pieprasījumu pēc interneta pakalpojumiem. Un šādā pasaulē, ja ir ierobežināts uh, frekvences, tad mēs ierobežojam arī ekonomisko izaugsmi. Šī programma ļauj sas, eh, eh, pamatīgi sasniegt eh, mērķus. 13. gadā būs 800 MHz frekvences josla bezvadu platjoslas interneta pakalpojumiem. Tālāk būs Eiropas inventārs, lai e, noteiktu, vai nepieciešams paplašināt vēl šīs te e, frekvences. Un līdz 2015. gadam piešķirsim vismaz 2200 MHz spektru elektromobilai datu pārraidēji. Un mēs apmierināsim spektra pieprasījumu dažādās jomās, cilvē aizsardzībā, zemes novērošanā un tā tālāk. Un mēs atbalstīsim dalību valstis un veicināsim ES koordināciju starptautiskās sarunās. 2012. gadā notiks konferences Ženēvā tā pašlaik notiek, un tas ir labs piemērs. Neietekmējot kompromisus, atgādina, ka komisija ir no, pievienojis trīs pielikums padomas protokolam. Tātad sarunas notiek Ženēva, un es vēl nevaru pilnībā novērtēt uh, situāciju, bet pilns novērtējums iekļaus um, um, darba dokumentu, tas tiks jums nodots, bet pašlaik um, šķiet iespējams, ka ES mērķi, kas uzsver, uzsvērt Eiropas parlamenta rezolūcijā no pagājušā gada septembra, ka tie, tie tiks sasniegti un platjos mm, attiecībā uz Galileo uh, tiks panākti. Jauns jautājums parādījās jauno, e, sarunās par 700 MHz platjoslas izmantošanu, un to piedāvāja Āfrikas un Arābu valstis, kuras negribēja gaidīt līdz 2015. gadam, kad sāktos sarunas. Un šis ir delegāts jautājums, bet pašlaik mums ir iespējas risināt šos jautājumus rītdienas ekonomika būs digitāla, spektra politika sniedz iespēju šai ekonomikai eh, nodrošina eh, panākums un saicina deputātus atbalstīt padomas nostāju saskaņā ar kompromisu, kas panākts 24. oktobrī pagājušajā gadā. Paldies! Paldies, un tagad no politiskajām grupām runās Rībikungs divas minūtes. Danke. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums tieši. Uh, Eh, piedzīvojot arī parādu krīzi, ir jāpadomā, kā arī to naudiņu, ko izdodam, nopelnīt. Un jūs esat gatavi piedāvāt konkrēts eh, priekšlikums līdz 2014. gadam, runājot par būtiskākajām nozarēm Eiropas Savienībā. Protams, ir jārunā par jauniem priekšnosacījumiem, eh, lai mēs varētu kļūt konkurēt spējīgāki. Es jūs gribēju uzteikt, jo īstenībā tehnoloģijas ir uzlabojušās, ir AI iPadi, ir, eh, piemēram, arī uh, mobilie telefoni, ar kuriem var izmantot internetu pakalpojums un tā tālāk. Un tāpat ir arī šī mākoņa datošana, uh, to izmanto aizvien biežāk, un līdz ar to varam secināt, ka Eiropas Savienība šeit ir uzņēmusies līderu pozīcijas. Nu, par to es varu mūs visus apsveikt. Tas pats attiecas arī uz programmatūrām, tiek ieviesti jauni standarti. Ja mēs runājam par tīkla neutralitāti, ir jāsaprot, kāda ir kvalitāte, kvantitāte, prioritāte, kāda jauda ir katram tīmeklim, un tam mums ir nepieciešams tehniskas normas un, protams, arī tehniska likumdošana. Uh, Eiropa ir pierādījusi, ka programmatūru ziņā var sasniegt lielu progresu. Ja mēs runājam par GSM sistēmu, ETMS, OLT, pirmās paaudzes tīkli. Kas būs nākamais solis? Mums ir jāsaprot, ka šī data apmaiņa ļoti agri, ātri pieaugs apjomos, un runājot arī par viesabonēšanu, es teicu, ka mums ir jārunā par uh, jaunām metodēm, nevien par gigabaitiem, jo tā jau zināmā mērā ir vēsture. Ja mēs runājam par diskusijām, kas norisinās par akta likumdošanu, mēs redzam, ka uh, mūža izglītība ir ļoti ļoti būtiska un tādēļ ir jābūt uh, aktīvākai izpētēji. Mums ir jāpadomā par uh, sociālajiem tīkliem, par uzņēmēju darbību. Visiem šiem cilvēkiem vajadzētu arī izmantot tādas joslas, kas viņiem nāk par labu. Paldies! Un tagad Rienas Madurēls kundze, divas minūtes. Yes, presidenta, senora komisārija, ante todo, jo tamien quiero. Priekšsēdētājs kundze, Arī es vēlējos uh, uzteikt uh, Haukmārka kunga un uh, viņa kolēģu darbu, it sevišķi Āna referents Trautmans kundzes darbu. Mēs šeit runājam par uh, spektra sadalījumu, par spektra piešķiršanu Eiropas Savienībā. Tas nav pārāk vienkārši. Es saprotu, ka bija grūti visas ieinteresētās puses uh, savākt pie sarunu galda. Un, protams, tagad aizvien vairāk tiek izmantots arī bezvadu internets, tam ir nepieciešams spektrs un frekvences, un to uh, skaits, protams, ir ierobežots. Uh, Mana politiskā grupa īstenībā bija gandarīta par to, ko mēs vienojāmies, un arī Krūsas kundze runāja par 800 MHz frekvences joslu bezvadu platjoslas mm, piešķiršanu dalību valstīm, un tāpat par 1200 MHz spektru līdz 2015. gadam. Un tiek pētīti jau esošie spektri, lai domātu, kā e, efektīvi efektīvāk izmantot jau esošās joslas. Protams, mēs runājam kā par to, ka spektra lietotāju skaits aizvien pieaug un. mums ir jāgarantē ātrs internets visiem cilvēkiem saskaņā ar digitālo darbu kārtību. Mana politiskā grupa domāja, ka vajadzētu garantēt līdzsvaru uh, starp uh, operatoriem un radiofrekvencēm un apraidi, lai uh, viņi varētu saglabāt savas frekvences. Ir jāgarantē kulturālā daudzveidība, un pateicoties uh, šim priekšlikumam noteikti to varēs panākt, varēs aizlāpīt visus digitālos trūkumus, un tas nāks par labu arī telekomunikāciju operatoriem visiem operatoriem kopumā, lai varētu atjaunot Eiropas ekonomiku. Panajotov, Paldies, Panajotov kungs, divas minūtes. Gospožu predsedātel, kolēģi. Komisāras kundze, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, gribēju pateikties referentam. Ziņojums bija gan ļoti sarežģīts, gan arī ļoti svarīgs. Komisija savā priekšlikumā piedāvāja harmonizēt frekvences, un īstenībā tas jau ir noticis fakts. Mēs vēlamies, lai būtu garantēta bezvadu komunikācija. Pateicoties šai programmai, visi Eiropas Savienības pilsoņi varēs izmantot uh, platjoslas internetu. Un e, tāda iespēja tiks piešķirta e, vēlākais ar 2012. gadu. Protams, mums ir jārunā par e, tehnisko progresu. Harmonizācija ir ļoti būtiska Eiropas vienotajam tirgum, paplašinot vienoto tirgu. Uh, un izmantojot platjoslas intervienu aizvien uh, la, biežāk, mēs varēsim radīt struktūras, kas ir nepieciešams vienotā tirgus pilnveidošanai un tautsaimniecības veicināšanai. Šie pakalpojumi varēs uzlabot pakalpojumu jomu kopumā un uzlabot mūsu konkurētspēju. Un tikai tādā veidā Eiropas Savienība varēs spēlēt līderes lomu pakalpojumu jomā. Tikai tā mēs varēsim izveidot konkurētspējīgu uz zināšanām balstītu ekonomiku. Esam konstatējuši, ka līdz 2014. gadam platjoslas uh, internetu izmantos divi tik daudz cilvēku. Paldies. Paldies, tālāk Fordas kundze. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, spektra gunāra. Mēs eh, redzam, ka datu izmantošana dubultosies, dubultosies, dubultosies. Mums ir viedi telefoni, iPadi un visādi uh, Eh, visāds jaunas ierīces, un, protams, eh, ka tas varēs uzlabot inovācijas, konkurētspēju un piedāvāt zemākas cenas un augstāku kvalitāti. Spektrs ir resurs, ko mēs varam izmantot, to ļoti bieži izmanto arī valsts sektorā. Valstīm ir jāliberalizē esošie spektri uh, 3G uh, interneta izmantošanai, un es domāju, ka tas ir ļoti nepieciešams arī ekonomiskai izaugsmēji. 800 MHz frekvences joslas var izmantot it sevišķi eh, lauku reģionos. Es domāju, ka ir jākoordinē dažādas aktivitātes dalību valstīs un inventarizācija noteikti palīdzēs. Tāpat dalību valstīm ir jāsaglabā esošie vietējie pakalpojumi. Lai varētu saglabāt savu konkurētspējas pozīciju, dalību valstīm ir jābūt kopīgai digitālai vīzijai. Spek frekvenču spektra piešķiršana ir tikai viena medaļas puse, bet arī uh, patērētājiem ir jābūt spējīgiem to izmantot, un tādēļ ir nepieciešams ļoti lielas investīcijas. Un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Rubikungs uzdos jums zilās kartītes jautājumu, jūs to atbildēsiet, Fordas kundze? Jā. Fordas kundze, paldies, es domāju, jūs ļoti labi pateicāt pārrobežu konkurence. Kādas iespējas jūs šeit saskatāt, ko Eiropas Savienība varētu darīt, kā tā varētu iekarot savu vietu tirgu, konkurēt ar ASV Ķīnu? Paldies. I think it goes Es domāju, ka mums ir jāveicina infrastruktūras veidošana un ir e, jāpātrina mūsu tempi, e, atbildot uz aizvien augošo pieprasījumu. Un, protams, mums jādomā arī par ilgtermiņu investīcijām. Varbūt e, mums ir jāsaprot, kā piesaistīt šos ilgtermiņu investorus, lai varētu izveidot šīs tik ļoti nepieciešamās mobilās infrastruktūras un investoru un uh, internetu infrastruktūras. Tagad Zilstras kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ja mēs runājam par radiospektru. Tas īstenībā Eiropas uh, Savienība pieturinās pilsoņiem. Mūsu partija atbalsta šādu. Mm, vienotā tirgus pilnveidi. Tas varēs uh, uzlabot brīvu pārvietošanos, mēs runājam gan par brīvu pilsoņu pārvietošanos, bet arī par brīvu domu un priešlikumu pārvietošanos. Un Eiropas Savienībā ir jāgarantē brīva domu pārvietošanās. Un mēs runājam par to, kā tas var uzlabot arī uh, sabiedrību. Mēs, piemēram, esam attaisījuši jaunu tīmekļa vietni Nīderlandē. Mūsu partija, kur pilsoņi pilsoņi var izteikt savu viedokli, bet Eiropas komisija jau ir pret to vērsusies. Pat eh, Krūzes kundze, kas ir atbildīga par brīvību internetā, ir vērsusies pret PVV partijas ierīkoto tīmekļu vietni. Nu, tas ir galīgi aplams signāls, jo brīva viedokļu paušana ir demokrātijas kodols un demokrātija ir mūsu partijas galvenais princips. Un es domāju, ka tieši šai komisārei to vajadzētu zināt. Paldies Zālstras kungam. Un tagad Marsinkevičs kungs, divas minūtes. Dziękuję, pani przewodnicząca, pani komisarz. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, un tieši tādēļ mums ir jāatbalsta jaunas tehnoloģijas attīstība, kas varēs garantēt labāku komunikāciju un datu pārnesi. Eiropas komisija uh, piedalās uh, šajā uh, skrējienā un grib izvirzīties pirmā līdz finiša taisnē. Es domāju, ka mēs, mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai uzlabotu situāciju. Mums nekad nevajag apstāties un mums ir uh, Eh, pēc iespējas ātrāk jāķers pie otrā lasījuma radiospektra politikā. Polijas prezidentūra darīja visu, kas bija tās spēkos, lai pēc iespējas ātrāk pieņemtu šo likumdošanu. Komisija un padoma arī atbalsta dokumentu pieņemšanu. Vienošanās par 800 eh, MHz frekvences piešķiršanu visās dalību valstīs līdz 2013. gada 1. janvārim uh, ir labs lēmums un 30 megabaitu ātruma palielinājums un 200, 1200 MHz frekvences līdz 2015. gadam, kā arī citi būtiski soļi uz priekšu ir ļoti nopietni vērtējami, kā arī 400, pāriešana no 400 MHz uz 6 GHz noteikti varēs um, Eiropas Savienībai ļaut iegūt līderu pozīcijas šajā jomā. Thank you. Mums, protams, jārunā arī par jaunu spektra pieņemšanu, pateicoties tam varēs uh, uh, izmantot uh, augstu datu pārvades ātrumu. Jāsaka, ka datu pārnese ne visiem šķiet pašsaprotama, bet tā noteikti varēs palīdzēt tālākā attīstības ceļā un uzlabos mūsu pilsoņu dzīves. Paldies! Tikau, po divi minūtes. Tagad tikau, kundze, divas minūtes. Merci, madame la prezident, madame commissioner. Paldies! Komisijai din septembrie 2010 de decizie privind uh, instituirea 2010. gada uh, de, septembrī tika runāts par radiofrekvences spektru un tiek veidots konkrētas politiskās vadlīnijas, kas atvieglos strateģisko plānošanu un arī interneta un frekvenču izmantošanu līdz 2015. gadam. Tiek runāts par to, kā spektra efektīva izmantošana noteikti uzlabos digitālo vienoto tirgu, bet nesīs labumu arī transportam, zinātnei, izpētei, satelīt sistēmām, novērošanai, vidas aizsardzībai un arī cīnoties pret eh, globālo sasilšanu. Es augstu vērtēju to, ka parlaments pieņēma iesniegtos grozījumus, un tas tikai pierāda, ka vienošanās ar parlamentu un padomu bija veiksmīga. Mums ir jānosaka konkrēti mērķi. Pirmajā pantā tiek runāts par izvairīšanos no diskriminācijas digitālajā jomā. Ir jāgarantē, lai visi pilsoņi varētu piekļūt platjoslas internetam un jāgarantē ātrums 30 megabaita sekundē vismaz līdz 2020. gadam. Eiropas Savienībai ir jāgarantē labas e, savienojums un a, a, labi datu pārneses ātrumi. Tiek runāts arī par jaunām tehnoloģijām, ko piedāvāt mūsu patērētājiem, lai digitālajā laikmatā viņi varētu izmantot visas tās sniegtās priekšrocības. Es augstu vērtēju to, ka šeit tiek iekļauts ceturtais pāns, tur tiek runāts par īpašiem aprīkojumiem, ko var izmantot eh, cilvēku ar īpašām vajadzībām. Mums šis spektrs ir jāizmanto gan uh, publiskās vietās, gan privātā, privātākā vidē. Uh, Eh, šie priekšlikumi ir jāpieņem, lai dalība vārstis varētu arī labāk apkopot nepieciešamos datus. Komisija padomē un parlamentam piedāvās ziņojumu par lēmumu īstenošanu un tam ir jānotiek eh, vēlākais divus gadus pēc eh, lēmuma stāšanās spēkā. Paldies! Paldies, Dalaks Hakis kundze! Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze, darbie kolēģi! laikā, kad daudz cilvēki ir ārkārtīgi skeptiski un domā, ko Eiropa var dot, ir ļoti jauki, ka mēs saņemam šo jauko ziņu, radio spektrs, kā jebkurš solis pretīm patiesam digitālam Eiropas tirgum ir tāds labs jaunums spektrs ir ierobežots, tomēr tas dod daudz iespējas un ļoti svarīgi, lai Eiropa kļūtu par globālo līderi informācijas sabiedrībā. Šī politiskā vienošanās ļaus arī uh, būt līderiem gan platjoslas, gan kapacitātes ziņā. Tas būs lielisks solis uz priekšu, lai radītu elastīgu Eiropas um, spektra politiku. Būs eksponenciāli uh, datu pārraides pieaugumi un arī neefektīva spektra izmantošana tagad būs pagātnē. Šī politika arī palīdzēs pan-Eiropas tirgu izveidot telekomunikāciju jomā. Ļoti žēl, ka mēs nevarējām uh, panākt paplašinātu spektra piešķīrumu bezvadu interneta izmantošanai. Mēs uzskatām, ka mums ir jāizmanto priekšrocības, kādas dod globāla ekonomika, un nevajadzētu izmantot nepilnīgi jaunas tehnoloģijas tikai tāpēc, ka saņemam tas novēlot. Paldies tālāk, Nīblers kundze, divas minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātā komisārs kundze, dārgie kolēģi. Sākumā vēlējos pateikties mūsu referentam, kas vedot sarunas ar padomu ļoti veiksmīgi aizstāvē parlamentu pozīciju. Spektra Gunārs, sirsnīgs paldies tev! E, aizvien vairāk cilvēku Eiropā izmanto mobilos internetu pakalpojumus. Nu, tikai daži skaitļi, kolēģi. 2010. gadā 35 megabaiti e, mobilā interneta pakalpojumi tika izmantot e, mēnesī, un tagad ir tie ir 20, 97 megabaiti. E, mēs runājam par to, ka šī tendence tikai pieaugs nākotnē. Eksperts saka, ka no 2010. līdz 2015. gadam 26 reizes tas pieaugs, un jau 755 miljoni cilvēku 2015. gadā internetu izmantos tikai ar mobiliem telefoniem. Un Visu to ņemot vērā, mēs esam runājuši par pirmo uh, frekvenču programmu, kas rītdien tiks pieņemta. Uh, tas ir revolucionārs solis, un mums ir jāsaprot, ka mm, platjoslas uh, internetam ir jāpiešķir vairāk frekvenču nekā līdz šim, un ir jāparūpējas, lai varētu pārādīt vairāk datu, ir nepieciešams vairāk frekvenču, lai mēs varētu sērfot internetā arī ar mobilo telefonu darīt to biežāk. Dargie kolēģi, tad, kad mēs daudzskaitlīgi rīt balsosim par šo programmu, tad mēs būsim izdarījuši lielu pakalpojumu mūsu pilsoņiem. Kā jūs visi zinat, es kā uh, uh, referente cīnos par jaunu uh, viesabonēšanas regulu, lai arī varētu aizstāvēt mūsu patērētājus. Uh, jo sērfošanai internetā ārzemēs ir jābūt daudz lētākai. Komisārs Kundze, jūs jau izstrādājat ļoti drosmīgu priekšlikumu, arī parlamentam ir jābūt drosmīgākam, jo mēs gribam kaut ko sasniegt savu patērētāju labā. Es ceru, ka mēs beidzot šo viesabonēšanas jautājumu uh, atrisināsim, un tad es ceru, ka jūs varēsiet man saukt par viesabonēšanas angeliku. Paldies! Paldies, Nīblers kundzei! Un tagad Angelis kungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Tā ir ļoti svarīga problēma, programma. Ir arī ambiciozi mērķi. Mērķis ir pārvērst eh, Eiropu par pasaules līderi kapacitātes, ātruma, platjoslas iespēju izmantošanas ziņā. Uh, Šie mērķi ir ļoti lieli, arī platjoslas interneta izmantošanas ziņā. Uh, Eiropa atpaliek no Ķīnas un ASV, tāpēc ir nepieciešams šis plašais spektrs un uh, iniciatīva atbrīvot 800 MHz interneta platjoslas izmantošanai ir apsveicama. Tas uh, ar 3 megabaiti uz sekundi būs sasniegtais ātrums tagad, un tas arī ir apsveicami. Mēs varēsim līdz ar to izpildīt mūsu digitālo darba kārtību, nodrošināt arī, vai dot, nodrošināt lielāku nodarbinātību. Paldies! Paldies, kamerēverta kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Nu jā. Runājot par kultūru un medijiem, eh, kopīgā padomas nostādnīsnībā ir visai neapmierinoša neapmienoša, jo frekvences īstenībā ir mūsu visu, piedar mums visiem, un ja, piemēram, radiofrekvences tiek izmantotas, lai varētu uh, raidīt programmas, tās, protams, ir ārkārtīgi būtiskas gan medijiem, gan kultūras daudzveidībai Eiropā. Kultūras komiteja izstrādāja vairākus priekšlikumus, kā to ņemt vērā, piemēram, ir skaidri jānoformulē, kāda ir radiospēlējumā loma, un mēs brīdinājām at, brīdinājām eh, no tā, ka nevajadzētu jau runāt par otro digitālo uh, revolūciju. Tālāk runājot arī par dažādu tehnikas iegādi, kas tad uzņemsies visas šīs izmaksas, tas prasa jaunas investīcijas, jo otrais digitālais vilnis jau arī pienāks ātri. Mums uh, tas ir jāsagaida sagatavotiem. Es domāju, ka telekom pakete nav, arī nebija visai pateicīga. Tas prasīs daudz puliņu no dalību valstīm. Es teikšu, lai dalību valstis un komisija praktiski darbojas darbojoties, pierāda, ka tās ir gatavs darboties atbildīgi, nevis tikai domājot par savām ekonomiskajām interesēm un padomā par to, cik, liel, cik daudz tas nozīmē mūsu kultūras daudzveidībā. Paldies! Pāriem pie brīvā mikrofona. Un tā kā mēs esam aizkavējušies un cienot tūks, es gribētu lūgt visiem tiešām ievērot reglamentu. Karols kundze, viena minūte arvoisa puhemies haluaisin kiittää kollegani Gunnar Högman. Priekšsēdētājs grib pateikties Hokmarka kungam par lielisko darbu pie šī jautājuma. Spektrs ir ierobežots un tāpēc mm, tas ir nepieciešams dažādām nozarēm un lai attīstītu ātru platjoslu. E, iekšējā tirgus komitejais atbald, atbild par šo programmu, un es priecājos, ka teksts ir pietiekoši ambicios, un, un es sagaidu, ka digitālā darba kārtība runā par attāliem e, reģioniem un viedtelefonu e, izmantošana prasa papildu spektru. Politika, par kuru balsosim rīt, nozīmē, ka 800 MHz josla ir jāatbrīvo no nākamā gada sākuma. Un tas ir liels panākums, jo vairākas eh, valstis ir kavējušās eh, šis te ambiciozais sasniegums, kas nozīmē, ka eh, tiks piesīgi, pieteikti jauni pakalpojumi. Un tagad bez esko kundze. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Europa are nevoie de o... Paldies priekšēdētāji. Eiropai vajag elastīgu un koordinētu politiku radiofrekvenču spektru jomā. Tas veicinās to, ka tiks izveidots visa Eiropas telekomunikācija tīkls politika ir nepieciešama digitālajai sabiedrībai. ES ir jākļūst par globālo līderi attiecībā uz mobilitāti, aptvērumu un platjoslu. Uh, Digitālās atšķirības ir jā, jālikvidē. Mums ir jāpaplaš, jāpalielina piešķīrumu un e, bezvadu sistēmām. Šī tehnoloģija jāpadara pieejama lauku reģionos, ne tikai pilsētās. Tāpat laikā es gribētu uzsvērt, ka ir pasākumi pret elektromagnetisko uh, Uh, lauku. Radiospektrs nedrīkst ietekmēt negatīvi veselību cilvēkiem, tāpēc mums ir visu laiku jānovēro spektra izmantošanu. Paldies, Natūs kungs. Fiind o resursă limitată, utilizarea pe care o dăm spectrului de frecvență. Tas ir ierobežots resurs, un tāpēc radio, radio spektra izmantošana ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir jādara tā, lai mēs maksimizētu ieguvumus gan gala lietotājiem, gan arī operatoriem. Vienošanās, kas panāk nesen starp padomu un parlamentu, norāda, ka Eiropas institūcija gatavība strādāt ar šo institīvu globālā līmenī ir liela. Un interneta piekļuvas nodrošināšana visā Eiropas Savienības teritorijā, lielāks ātrums, arī harmonizēšana, frekvenču harmonizēšana, pietuvināšana 800 MHz, tas varētu samazināt digitālo plaisu, jo pētījumi rāda, ka interneta lietotāji E, interneta izmantošana palielinās viscaur pasaulē. Tāpēc mums ir nepieciešams harmonizēt arī joslu ziņā, un harmonizācija Eiropas līmenī būs laba bāze konkurētspējas veicināšanai, inovāciju attīstībai. Tas viss mums palīdzēs panākt mērķu sasniegšanu. Paldies, Zuberkundze, tālāk vienvienota. o espectro radioelétrico de baixas a muito altas frequências vai sendo disputado e preenchido. Ra mēs diskutējam par radiofrekvencēm un beidzot ir jāpieņem lēmums. Protams, situācija ir arī jānovēro. Jaņa vērā, ka situācija dalība valstīs ir atšķirīga, gribēju arī dzirdēt komisijas viedokli. frekvences ir jāpiedāvā, bet jāņem vērā, ka ir gan privātie, gan valsts tīkli, ir jāpadomā par aizsardzību frekvenču izmantošanā. Un jāsaprot, kāds ir šīs direktīvas mērķis. Uh, ir jārada jaunas iespējas patērētājiem, institūcijām, protams, internetu var izmantot arī sabiedrisko pakalpojumu jomā dažādos tirgos. Labprāt gribēju dzirdēt, ko par to domā komisija. Ďakujem za slovo. Paškas kungs, paldies. Godamā komisāra sakarā, saskaņā ar 114. pantu Eiropas uh, līgumā un saskaņā ar citu likumdošanu komisijai ir jāiesniedz priekšlikums par daudzgadu politiku radio spektra joma. Uh, mēs uh, redzam iespēju pavērt jaunas iespējas, piešķirot jaunas uh, frekvences, lai nodrošinātu plastjosas komunikāciju Mēs atbalstījām komisijas priekšlikumu, mēs strādājam ar to padome, un mums ir izdevies izveidot kopīgu politiku radiospektra jomā. Sākot no 2013. gada tiks nodrošināta 800 MHz frekvence. Uh, un sākot no, 12, no 15. gada mums būs arī 1200 MHz liela platjoslas frekvence. Mēs varēsim pārraidīt lielākus datu masīvus, tas arī ļaus attīstīties mums šajā jomā un arī lietotāju tirgus paplašināsies līdz 5 miljoniem. Mēs ļoti ceram, ka šī jaunā vienošanās tiešām dos arī kvalitatīvu uzlabojumu. Paldies! Es jums došu iespēju izteikties arī vēl, kaut gan jūs jau runājat galvenajā debatē, Rībīkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, gribēju konkurēt spējas Gunāram novēlēt visu labāko, jo viņš ir. Uh, darījis daudz, lai rūpētos par konkurētspējīgāku Eiropu. Nelija Krūzai gribēja pavaicāt, vai jūs esat plānojusi līdz 2014. gadam nospraust mērķi 100 megabaitu sekundē. Kādā frekvencē tas būtu iespējams? Paldies! Merci, monsieur Rubik. Voilà qui termine ce 4 Paldies, līdz ar to brīvais mikrofons beidzies, tālāk došu Krūzes kundzei vārdu, lai apkopotu mūsu diskusiju. Madame la Présidente, Um, of... Priekšstādātāji, man ir tikai daži jautājumi, kas ir saistīti ar jautājumu, ko uzdeva Sesku kundze un Šākis kundze. Tad ir runa par licences spektru bezvadu internetam. Šis priekšlikums ir ļoti svarīgs, un mēs to izpētīsim. Šis priekšlikums ir saistīts arī ar kaut ko uh, tādu, par ko runāja Zuberkundze. Tiešām publiskā piekļuve būs arī mūsu darba sastāvdaļa, jo e, šeit mēs nestrādājam tikai ar licencēm vai komerclietotājiem. Mans secinājums ir tāds, ka ar lielāko prieku mēs pieņemam to, ka ir ļoti svarīgi palielināt piekļuvi spektram, jo tas ir līdzeklis, kā veicināt izaugsmi, kā veicināt darba vietu radīšanu, un mēs pilnībā visi piekrītam un atbalstam šo secinājumu, līdz ar to atzīmējot um, šo sakarību starp radio spektru un faktiskiem ieguvumiem, ko varētu baudīt gan patērētāji Un tāpēc arī radiospektra programmu, ko atbalstīs parlaments rīt, tas um, dos man tādu labu gandarījumu sajūtu pēc uh, lieliskā darba, ko padarīs komisija padomu parlaments. Un ne tikai tas, tas arī ir kaut kas tāds praktisks, kas sūtīs pozitīvu signālu visiem pārējiem, ka, ka mēs esam gatavi ķerties arī pie praktiskām lietām. Es gribētu pateikties visiem par sadarbību, par piedalīšanos visā procesā. Laiks skrien, bet um, daudz kas ir arī panākts un galu galā rezultāts ir tas, kas ir svarīgs un ir padarīts lielisks darbs un tur pielieties jūs visi. Liels paldies! Lūdzu, gal, galavārds ir jums referenta kungs. President, um, spectrum is limited. Prieksēdētais spektrs tiešām ir ierobežots, bet iespējas ir neierobežotas. Un pagātnē mēs jau esam redzējuši notikuma attīstību un arī nākotnē redzēsim, kā viss attīstīsies. Un tāpēc e, noteikti gribētu atzīmēt, ka mēdījiem un kultūrai tagad būs jaunas iespējas. Mēs jau redzam, kā tas šobrīd notiek. Lietas mainās, un es domāju, ka Visvarīgākais šīs diskusijas secinājums ir šāds. Mēs esam pēdējā desmitgadē redzējuši ļoti ātru notikumu attīstību, un tikpat ātri un dinamiski attīstīsies notikumi arī nākamajā desmitgadē. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi nodrošināt eh, šo kapacitāti, spēju, lai mēs varētu baudīt ieguvumus no jaunām iespējām, ir tīpaši pasīdot mēdīju un kultūras jomu. Tāpēc jau īpaši svarīgi ir runāt par tālākajiem soļiem, kā, ko, kas mums būtu jādara, lai ātri īstenotu šo likumdošanu. Un tāpat laikā, lai mēs būtu gatavi uz nākamajiem soļiem. Mēs esam redzējuši tikai sākumu, esam tikai pieredzējuši otro vilni pašā sākumā interneta revolūcijai. Te būs gan iespējas, gan arī sekas. Mēs jau redzam, kāds seks bija Ziemeļa Āfrikā, visas demonstrācijas un tā tālāk, un tad arī revolūcijas citādā ziņā. Mēs, mums ir jāizmanto nākamās iespējas, kā nākamie soļi, un jo ātrāk, jo labāk. Mēs esam nosprauduši mērķi 1200 MHz 2015. gadam, un tad pienāks brīdis izvērtēt vajadzības un atkal ātri iet uz priekšu nākamajos gados. Jo nākotne tuvojās mums aizvien ātrāk, un mums ir jābūt vadošajiem, un lai mēs būtu līderi, mums ir jāuzņemās vadošā loma, un tā atkal un vēl joprojām. Mums joprojām uh, ir jābūt pirmajiem, atklājot jaunas iespējas. Jaunas iespējas pavarās visu laiku, tas ir neierobežoti, šī iespēja neierobežot, kamēr spektrs ir ierobežots resurss. Paldies! Monsieur Rubik, vous aviez un point d'ordre? Rubik, kungs, jūs gribat par reglamentu runāt? Frau, Frau Priekšsēdētājs kundze. Mans mikrofons strādā, arī frekvences eh, šeit darbojas labi, bet eh, podziņa, uz kuras ir jāspiež, lai iedarbinātu mikrofonu, nedarbojas. Un es jau divreiz lūdzu, lai ierodas tehnicis un to salabot. Lūdzu, izdariet to līdz rītdienai. Paldies! Nous y veillerons. Je vais y veiller moi-même pendant. Labi. Mēs rīt par to paziņosim. Tagad to nedarīsim. Gribētu pateikties visiem par piedalīšanos diskusiju ir um, beigusies, un rīta mēs balsosim 12.30. Paldies!